ASV administrācija pilnībā slēgta Guantanamo centru. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs. Līdz ar to debatas beigušās arī par steidzamības jautājumiem un varam pāriet pie balsošanas. Siete, siete propuestas de... Esam saņēmuši septiņus rezolūciju priekšlikumus attiecībā uz Vietnamu. Viens no tiem ir no sešām politiskām grupām, tas, to, tās visas parakstījušas kopējo rezolūcijas priekšlikumu un izņemot apvienotos kreisos spēkus. Grozījumi nav iesniegti, tāpēc balsosim par šo kopējo rezolūcijas priekšlikumu par, ar personālu balsojumu. Es gan pats arī vēl gribu ievietot savu balsošanas kartiņu, lai varētu balsošanā piedalīties. Un tā tad sākam balsot. Todos hemos votado, efectivamente. Beidzam balsot vienprātīgi ar 41 balsi. Pieņemts. Tenemos ahora seis propuestas. Labi. Tālāk ir iesniegtas seši rezolūcijas projekti par situāciju Kazahstānā. Arī šeit ir iesniegta kopējā rezolūcija, ir iesniegts arī viens mutisks grozījums, to iesniegus de Kaizers kundze. Šķiet, ka tas drīzāk ir tehnisks grozījums pēc sava rakstura, bet Kaisers kundze, varbūt jūs varētu mums sīkāk par to pastāstīt, tas mums palīdzēs situāciju iz, izprast un atrisinās jau kāda veida um, sajukumu, kas varētu rasties. Paldies priekšsādātāji! Apsvērumā N tiek teikts, N apsvērumā. Tur tiek runāts par Eštons kundzes vizīti Centrālā Azijā un Kazahstānā, un tiek teikts, ka pēc šīs vizītes viņa nav nereizi nākus klējā ar paziņojumu. Tur teica, lūk, viņa nav nākus klējā ne ar kādu paziņojumu par šo jautājumu. Es ierosinu uh, to labot, jo es esmu atraduši šādu deklarāciju paziņojumu, tas tika izteikts 2012. gada decembrī, tūlīt pēc šī apmeklējuma. Uh, Un tāpēc pievienot šeit e, vārdus apmeklējuma laikā. Bet tikai, bet nākus klāt tādu klajā tikai decembrī 2012. gadā. Tātad nav paziņojumi vizītes laikā, bet 2012. gada decembrī. Nu, jo tas būs vienkārši tāda faktis, faktu koreģēšana. Nu, es neredzu, ka kāds iebilstu pret šo Um, jautājumu, tāpēc balsosim par tekstu, par priekšlikumu un pieņemsim jūsu korekciju. Balsosim par rezolūciju līdz ar to kopumā, arī ar personālu balsojumu. Vai visi ir nobalsojuši? Lieliski, tad beidzam balsot. 39 par 1 pret 2 atturējās. Pieņemts. Esam pieņēmuši arī šo rezolūciju. Colegas, el acta de esta sesión se va a someter a la aprobación. Šīs sanāksmes protokols tiks nosūtīts jums līdz nākamās sanāksmes sākumam. Mēs, protams, apsveicam e, visus, kas sagatavoja šīs rezolūcijas. Līdz ar to sanāksmi pasludina par slēgti.